Labdien, dāmas un kungi, kolēģi! Atsauksim sanāksmi. Vakardienas sanāksmes protokols un eh, pieņemtie teksti ir jūsu rīcībā. Vai ir kādi komentāri iebildes pret protokolu? Ja nē, tad līdz ar to uzskatām, ka protokols ir apstiprināts. Nākamais apkārtības punkts ir eh, diskusijas par atklājiem jautājumiem, atbilstoši 162. reglamentu pantam citu valstu iejaukšanās mūsu demokrātijā un vēlēšanās. Vēlos jūs informēt, ka šeit uh, nepieļausim spontānas izteikumus un zilās kartes jautājumus šīs diskusijas laikā. Un uh, kā pirmajai dod vārdu Riņu Jura frakcijas vārdā uh, referente Vodenis Kundze. Četras minūtes, lūdzu. Darbie kolēģi, pēdējos pāris gados esam piedzīvojuši lielas izmaiņas tajā, kā notiek uh, politikas un vēlēšana organizēšana. Uh, dažādi līplētī, partijas uh, reklāmas TV vairs nav populārs. Mūsu vēlētājs vien biežāk saņem informāciju tiešsaistē vai sociālajos mēdījos, vai arī rūpīgi un gudri izvērtā reklāmā kas izmanto aizvien eh, efektīvākos algoritmus, ar kur palīdzību var mētiecīgi vērsties pie vēlētājiem, kas atrodas tūkstošiem kilometru attālumā. Var droši sacīt, ka pilsoņi visā Eiropā ir um, dažādu datoru darboņu nežēlstībā krituši. Esam eh, šim procesos piedzīvojuši kvantumu lecienu Tātad eh, sākumā bija tātad, presa, radio, televīzija, tagad modernā, modernās tehnoloģijas, bet plaisas ar tehnoloģijām no vienas puses un regulējumu un likumdošanu no otras puses ir eh, kļuvis par šo lielo digitālo plaisu mūsdienās. Gan burtiski, gan metaforiski vecie likumi vairs nav spēkā. Mūsu likumi, diemžēl, paliek no realitātes. Kompānijas tādas kā Facebook atsakās pieņemt izšķirošas pasākumus, lai savest kārtībā savas platformas, un tas pavēr turvis ārvalstu ļaundariem iejaukties mūsu vēlēšanās. Adekvāts platforma regulējums tādām platformām kā Facebook ir nevis runas brīvības pārkāpšana, bet mūsu morāls pienākums. Mums ir jāvēršas pret viltusko profiliem un, un kontiem. Mums ir jāstiprina mūsu rīcības kodeks attiecībā uz dezinformāciju. Un mums ir nepieciešama tāda vēlēšana likuma, kas ir piemērota moderniem laikmetam. Ir jāizmeklē politisko partiju finansējums, ko tātad, finansē Kremlis. Un, piemēram, Lielbritānijā mēs zinām, ka Krievu oligarhi ir izmaksājuši milzīgas eh, summas, lai uzspēlētu tenisu ar Boris Johnsonu. Nēdīgas eh, valdības izmanto digitālo tēlu, lai iejauktos mūsu vēlēšanās, eh, lai sasniegtu pašas savas politiskos mērķus. Vairāk nekā 15 nacionālās, reģionālās un citas vēlēšanas līdz gada beigām, līdz 20. gada beigām, līdz ar to šie draudi jāuztver ar vislielāko nopietnību. Tie, kuriem nepatīk demokrātija, un tie, kuri uzskata vēlēšanas par, par uh, maskarādi, nu, viņu starpā, protams, būtu jāizsver Vladimirs Putins, iegūda miljonus gan ekonomiskos, gan cilvēku resursos, lai mērķtiecīgi vērstos uh, pie Eiropas uh, vēlētājiem. Lielbritānijā, Francijā, Spānijā tas ir piedzīvots, bet nav tikai Runa par Putinu, kas, kas spēlē šīs viltīgās spēlītes. Mēs zinām, ka Dominiks Kamings uh, ir pavadījis uh, kādu laiku Krievijā. Viņš ir mūsu valdības konsultants. Tas būtu jāizmeklē. Un, uh, un šeit daudz klātsoši strādājuši kopā ar Stīvu Banonu. ASV pēdīgi slava no Darbona. Nu, ir jāvēršās pret šiem cilvēkiem. Es labprāt ieskatījos acīs Nāņķam Farāžam, viņš gan nav ieradies šonadēļ. Tāpat arī Lielbritānijas premjers, viņš atsakās atklāt parlamentu ziņojumu par Krievijas iejaukšanos 16. gada Brexit vēlēšanās. Viņš labi zina, kas ir šajā ziņojumā, arī mēs to zinām, bet viņš atsakās to publicēt, jo viņa personisko ambīciju ceļā tad nostāsies patiesība. Boris Džonsons Lūdzu, publicējiet Džonsona kungs Krievijas ziņojumu tagad. Ir tik uh, bēdīgi, ka pat labāk uh, valdība izplata dezinformāciju un, un nepārbauda savus faktus. Vladimirs būtu priecīgs, viņam pat nav jāierocas. Viena no vecākajām politiskajām partijām Eiropā vēlas uh, un ir gatava to darīt, un tas daudz ko pasaka par to, ka ārvalstu iekšanās mūsu vēlēšanās ir kļuvusi jau par normu. Ir nepieciešama parlamentārā reakcija uz šādu nepieņemamu uzvedību. Mums ir jāspēr izšķiroši soļi gan dalību valstīs, gan Eiropā. Tomēr politiķi līdz šim neko nav darījuši. Facebook joprojām turpina strādāt kā trojas zirgs mūsu demokrātijā. Ir pienācis pēdējais laiks šim jaunajam parlamentam un jaunajai komisijai ņemt vērā šo jauno realitāti un uztvert to nopietni. Pretējā gadījumā mēs uz eh, mužīgiem laikiem atradīsimies eh, kāda autoritāra režīma eh, žēlstībā, kas, kur, kuram būs pieejams dators. Aicinu visus nekavēties rīkoties. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Vēlos aicināt kolēģis, ja jūs vēlaties kaut ko apspriest privāti, tad lūdzu neuzkriesiet muguru plenārsēdēji prezidiem. Varbūt ap, apsēdieties blakus viens otram. Kungi, es vēršos pie jums. Hello? Because it's still quite late. Kungi, jūsu runas ir diezgan skaļas. Ehm, jūs acīm redzot nedzirdiet eh, pat eh, mani, priekšstādātāji, lai gan es vēršos pie jums. Paldies! Thank you. If you would mind maybe Paldies! Varbūt jūs varētu apsēsties blakus un tad klusiņām aprunāties. Tad mēs tiešām būtu jums par to pateicīgi. Un tagad vārds eh, ministrei Tuparainenē, kas pārstāv Eiropas Savienības padomu. Lūdzu, paldies eh, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Džons Kenedijs reiz sacīja, ka viena vēlētāja ignorance vēlēšanās apdraud mūsu visu drošību. Es uzskatu, ka ļaunprātīgi ietekmētas vēlēšanas izraisa līdzīgu risku mūsu sabiedrībā mūsdienās. Ļaunprātīgi iejaukšanās eh, vēlēšanās un tiešsaistes eh, manipulācijas liecina par to, ka risks eh, mūsu demokrātiskās institūcijas ir reāli apdraudētas. Mēs nedrīkstam zaudēt modrību, un tā, tāpēc esmu gandrīz, ka šodien varam diskutēt par šo jautājumu. Atkārtošu, ka mūsu prezidentūras prioritāte ir nodrošināt tādus pilnvērtīgus centienus, informēt cilvēkus, sagatavot viņus un, un uzlabot mūsu demokrātijas noturīgumu, noturīgumu pret dezinformāciju. Hibrīda draudi, tā skaitā ārvalstu iejaukšanās mūsu demokrātiskajās sistēmās, līdz ar to ir joprojām mūsu politiskās darba kārtības augškalā. Prezidentūra ir spērusi vairākus soļus, vairākus pasākumus. Uh, Piemēram, ir pastāvīga horizontālā darba grupa, ko esam izveidojuši jau pirmajā mūsu prezidentūras mēnesī. Tajā tiek spriests par to, kā stiprināt Eiropas Savienības spējas cīnīties pret hibrīdu draudiem un uzlabot gan Eiropas Savienības, gan dalībvalstu noturību šai ziņā. Un te tiek strādāts arī pie, pie tā, kā apkarot dezinformācijas un kampaņas un iekšanas vēlēšanās. Esam izstrādājuši padomus secinājumu projektu, kas varētu tikt pieņemts decembrī par papildus pasākumiem, lai cīņā pret hibrīdu draudiem, balstoties uz uh, svarīgu darbu, kas ir paveicis savienības līmenī pēdējos gados. Un šajos secinājumos runa arī par cīņu pret dezinformāciju un to, kā nodrošināt um, brīvas un godīgas vēlēšanas. Priekšsētāji, cienījamie deputāti! Iepriekšējās diskusijas, kas šeit notika septembrī par šo jautājumu, um, tajās izskanēja vienots viedoklis, ka iejaukšanās vēlēšanās un ārvalstu uh, aģentu manipulācijas apdraud mūsu vērtības un demokrātiju. Nav šaubu, ka Eiropas Savienības iestādēm, institūcijām vai valstīm ir spēlējums svarīga loma atbilstoši to kompetencijai, protams, lai nosargātu mūsu kopējos demokrātiskos procesus. Un tādēļ ir vietā tas, ka